Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let me start immediately. Kolēģi, ķersimies bez kavēšanās pie darba. Mēs esam iekavējuši 20, 12 minūtes. Un es. It, it will... Atvainojiet, šis nav signāls tostam, lai paceltu glāzīti, bet aicinājums jums pārtraukt telefonu sarunas un citus socializēšanos. Vēlos atvainoties par aizkavēšanos, bet koordinatoru sanāksmē bija jāpieņem ļoti nopietnas lēmums. Tas nozīmē atjaunoti un pārskatīti termiņi mūsu tīrās enerģijas paketei, un diemžēl tāpēc mēs nedaudz aizkavējāmies. Tas nozīmē trīs nedēļas balsojumos, bet mēs esam nolēmuši pabeigt šogad visu paketi, tomēr nevis novembrī, bet decembrī. Taču bija jānolēmj, kā pa, no viena leģislatīvā priekšlikuma pāriet pie nākošā, jo viens pirmais varētu ietekmēt nākošo. Tāpēc mums vajag vajadzēja būt labi sagatavotiem, tomēr novembrī un decembrī būs daudzi leģislatīvie priekšlikumi balsojumi IPTRI komitejā. Tā ka darba būs daudz. Un tagad mums būs jāgatavojas arī šodien, šodienas balsojumam, Un, lai tas noritētu gludi, vispirms būs testa balsojums. Bez tā nevaram garantēt raitu balsošanas norises, sākam balsot. Testa balsojums. Vai esat gatavi neapmeklēt Eiropas parlamentu piecu nedēļu garumā? Jautājums ir ļoti vienkāršs. Anybody? Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Beid. Ja es redzu, ka jūs esat gatavi neapmeklēt Eiropas parlamentu tagad vesels piecas nedēļas. Ģenerālais budžets 18. gadam. Visas uh, sadaļas sākam. Grozījums 177 par pret atturas noraidīts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 171 par pret atturas noraidīts 131 eh, par, pret noraidīts 18 bija par, pret atturas 184 par, pret pārbaudām numuru 184. Beidzam balsot ir pārāk daudz tautas partijas balsotāju. Viens par daudz. Pieņemts. 170, 157 eh, par pret saturas pieņemts. 39 par pret 4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 atturas noraidīts 70 par, pret atturas pieņemts 172 par, pret atturas noraidīts 140 par, pret atturas pieņemts 159 par, pret atturas pieņemts 92 par,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 pretsaturas pieņemts 113 par, pretsaturas pieņemts 185 par, pretsaturas pieņemts 180, 158 par, pretsaturas pieņemts 178 eh, par, pretsaturas pieņemts, noraidīts 152 par, pretsaturas pieņemts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 Otrais bloka balsojums par pret atturas pieņemts. 12. lapusē 160. par pret atturas pieņemts. 167. par pret atturas noraidīts. 160. par pretaturas noraidīts, 189. par pretaturas noraidīts,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 pārpretaturas pieņemts 188, pārpretaturas pieņemts 192, pārpretaturas pieņemts, noraidīts 193, pārpretaturas pieņemts 194, pārpretaturas pieņemts 197, pārpretaturas noraidīts 199, pārpretaturas pieņemts noraidīts 205 201 par pret atturas noraidīts 203 par pret atturas. Pārbaudīsim 203. No tautas partijas ir viens par daudz. Beidzam balsot. 205 par. Kolēģi par pret saturas pieņemts skaidrs. 200 par pret atturas noraidīts. 168 par pret saturas noraidīts. 161 par pret atturas noraidīts pieņemts 182, noraidīts 183 par pretaturas, noraidīts 195 par pretaturas, noraidīts 163 par reglamenta jautājums. Ir divi pilotu projekti par ogliem. Tad, kad jūs eh, lasāt aprakstu, tie ir līdzīgi. Tas nav reglamenta jautājums. Mēs šo jautājumu jau izrunājām. Un šobrīd par, tema, par būtību mēs neizsakāmies. Atkārtoju balsojums par, balsojums 163. grozījums par pretatturas eh, pieņemts, 164. par pretatturas pieņemts, 170. par pretatturas pieņemts. Tālāk. Nākošie 161. pārpretaturas pieņemts, 162. pārpretaturas pieņemts, 207 pārpret asturas pieņemts, 204. pārpretaturas pieņemts. Tās ir balsojuma beigas, jo mēs likām uz balsojumu tikai budžeta standarta pozīcijas. Nav rezolūcijas, nav lēmuma. Mēs nobalsojām. Tās ir budžeta līnijas, rezultāts tiks nosūtīts uz budžeta komiteju. Un esam šo balsojumu pabeiguši. Pāriesim pie daudz sarežģītāku jautājumu un jau sākotnēji atvainojos. Tas būs vienkārši šausmīgi, jo es lūkšu jums pārbaudīt rezultātus, jo politiskās grupas ir sašķeltas līdz ar to. Nav pietiekami man redzēt, kā balso koordinatori, jo jūs esat savās politiskajās grupās sašķelti tādējādi. Būs daudzas pārbaudes. Start. Sāksim balsot. Uh, yeah. yes. Priekšsēdētājs, es tikai gribēju pārliecināties, ka 233. grozījums ir izņemts. Okay. Yeah, on va, on va, on va l'indiquer. Yeah, yeah. We will, we will take it into account. Okay. Uh, uh, thank you, madam. Paldies. Mēs pārbaudīsim, kad nonāksim līdz tam. Sāksim balsot. 129. kas pār pret atturs noraidīts. Kom, pirmais kompromiss, kas pār pret atturs noraidīts Pieņemts. Uzreiz pārbaudīsim pirmo kompromisu. Sākam, beidzam balsot. Tālāk uh, nulle kompromiss, kas par pret. Atturs. Pārbaudīsim to arī. Kompromiss nulle. I close the vote. Beidzam balsot. Pārāk daudz balsojošo personu no tautas partijas. Okay. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Nulles kompromiss ir noraidīts. 130. grozījums, kas pār pret atturs noraidīts. 131. kas par pret atturas pieņemts. Tālāk mēs balsosim blokā par kompromisu numur 1, 2, 2A, 3 un 3A. Šie visi trīs kompromisi, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. kompromiss 1A. We, we voted. It was, it was subject, but I wanted to check. Uh, do you want to, to check it? Vai jūs gribat pārbaudīt to iepriekšējo balsojumu? Nē, neviens neko negrib, tad pa, tomēr pārbaudam. balsojam, pārbaudam, kā balsojam par pieciem kompromisiem. Sākam balsot, pārbaudam iepriekšējo balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 1A, kas par? Pret. Atturs, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1A ir pieņemts. Gone, We... Tas bija pieņemts. Tālāk sestā lapas puse. 140. kompromiss. Te ļoti sarežģīti. Kas par sestā lapas puse? 140. grozījums. Kas pār? Pret. Uzreiz pārbaudīsim. 140. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 152. kas par pret atturas noraidīts 153, eh, kas pār 152 pārbaudam, sākam balsot un beidzam balsot. Atkal no tautas partijas ir par vienu deputātu par daudz. Balsotāju skaitā beidzam balsot. Pieņemts. Noraidīts, nē, tomēr noraidīts. 153. Kas pār? Pret atturs noraidīts. 154. Kas pār? Pret atturs pārbaudīsim. 154. Beidzam balsot. Tautas partija. Noraidīts. 151. kas par pret atturs pieņemts. 155. kas par pret atturs noraidīts. 4. kompromiss, kas par pret pieņemts, bet tomēr pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot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 atturs noraidīts, 168 pār, pret, atturs noraidīts, 169, kas pār, pret, pārbaudīsim, 169, sākam balsu. Ah, not 14. 169. I close the vote. Beidzam balsot par 169. noraidīts. 170. Kas pār? Pret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 pret, atturs noraidīts, 178 par, pret, atturs noraidīts, 179 par, pret, atturs noraidīts, 180 par, pret, pārbaudīsim. 180. 180 sākam balsot un beidzam balsot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 Astotais kompromiss pār pret atturs noraidīts. Nor es varu pārbaudīt. Tūlīt pat sākam balsot. Astotais kompromiss bija beidzam balsot. Ir noraidīts. Četri grozījumi kopā. 188, 189, 190. un 191. Kas par? Pret atturs noraidīts. 192. par pret atturs pieņemts. Tālāk 193. 193. kas par pret atturs noraidīts.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 200 par pret ap, noraidīts, labi noraidīts. Divsimtais pārbaudījām, beidzam balsot, ir noraidīts. 201. pār pret atturs pieņemts. 202 pār pret atturs pieņemts, 203 par pret atturs noraidīts, 9. kompromiss par pret atturs pieņemts, 10. kompromiss par pret atturs pieņemts. Pārbaudam desmito kompromisu. Beidzam balsot ir pieņemts. Jā, 11. kompromiss par, pret, atturs, noraidīts. 11. kompromiss. 11. kompromiss, beidzam balsot. Noraidīts. 206. kas pār pret atturs noraidīts. 12. kompromiss par, pret, atturs noraidīts. 209. par, pret. Pārbaudīsim 209. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss par, pret pret atturs pieņemts. 14. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 207. 217. pār pret atturs noraidīts. 223 pār pret atturs noraidīts. 224 pār pret atturs noraidīts. Tālāk nākamais 233 un 234 abi <laughs> ir atsaukti. 248, <laughs> kas pārpret, pārbaudīsim 248. Beidzam balsot. Pieņemts 15. kompromiss pār, pret atturs pieņemts. 16. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 243. pār pret atturs noraidīts. 244 pār pret atturs pieņemts. 245 pār pret atturs noraidīts. 246 pār pret atturs noraidīts. 247 pār pret atturs noraidīts, 249 pār pret atturs noraidīts, 250 pār pret atturs no ieņemts, 251 pār pret atturs noraidīts, 252 pār pret atturs pieņemts, 253 pār pret atturs pieņemts, 254 pār pret atturs Pārbaudīsim 254. grozījumu, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 255. pār pret atturs. Noraidīts. 256 pār pret atturs. Noraidīts. 257 pār pret atturs. Noraidīts. 258 kopā ar 259 pār pret apturs noraidīts. 12. grozījums, kas pār pret apturs noraidīts. 13. pār pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. 13. grozījums. Beidzam balsot noraidīts. 14. pār, pret, atturs, noraidīts. 15. pār, pret, 15. pārbaudam elektroniski. The... Beidzam balsot. Reject. Noraidīts. 16. pār, pret, atturs noraidīts. Kompromis numur 17, kas par? Pret atturs noraidīts. Kompromis 17a, kas par? Pret atturs pieņemts. 8. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, vajadzētu pārbaudīt 17. kompromisu. 17. kompromiss pārbaudam elektroniski. Balsojam par 17. kompromisu. Lūdzu. Sākam balsot un beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 17a. Sākam balsot elektroniski. Un beidzam balsot par 17a. Pieņemts. Labi. 18. kompromiss, kas pār pret atturs noraidīts ar tādu pašu vairākumu. 18. pār pret atturs pieņemts. Trešais grozījums pār pret atturs noraidīts. 26. pār pret atturs pieņemts. Šoreiz 19. kompromiss, kas pār pret atturs noraidīts. Kompromiss 19a pār pret atturs pieņemts ar tādu pašu pārsvaru. 20. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 21. kompromiss pār pret atturs noraidīts. 21a, kas pār pret atturs pieņemts pieņemts. 22. kompromiss par pret atturas noraidīts. 21. Eh, div, par pret atturas pieņemts. 21. 22. ir noraidīts, 22. A pieņemts. 36. kas pār pret atturs noraidīts. 23. kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. 24. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 25. pār pret atturs pieņemts. 46. grozījums pār pret atturs noraidīt. 47. pār pret atturs noraidīts, 26. kompromiss pār, pret atturs nu, pieņemts, 27. kompromiss pār, pret atturs pieņemts, 28. kompromiss pār, pret atturs pieņemts, 29. pār, pret atturs pieņemts, 55. pār, pret atturs noraidīts, 56. pār, pret atturs pieņemts, 57. pār, pret pret atturs noraidīts, 58 pār pret atturs pieņemts, 59 pār pret pārbaudīsim 59. Beidzam balsot. Noraidīts 60. pār pret atturs noraidīts, 61 pār pret atturs noraidīts, 30. kompromiss pār pret atturs noraidīts. 62. un 63. kopā balsojam par pret atturs noraidīts. 64. par pret pret atturas noraidīts, 31. kompromiss pār pret atturas noraidīts, 65. 66. kopā par pret atturas noraidīts, 67. par pret atturas noraidīts. Kompromiss 32. kompromiss par pret atturas noraidīts Noraidīts. Grozījums 68 un 69 un 70 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 71. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 72. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 73. Par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 79. un 80. par pret atturas noraidīts, 81 par pret atturas pieņemts, grozījums 82 par pret pārbaudīsim, būs labāk. Grozījums 82, beidzam pārbaudi. Noraidīts. 83 par. Pret. Atturas pieņemts. 84 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 85 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad 90. Atvainojiet, sekundīt. 91. 91. Grozījums 91 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 35 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 36 par. Pret. Atturas. Noraidīts četri grozījumi kopā. 102, 103, 4 un 5 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 106 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromiss 37 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromiss 38 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromiss 39 par pret atturas pieņemts. 123. par pret atturas noraidīts. 124. par pret atturas pieņemts. 126. par pret atturas noraidīts. 127 par pret atturas. 127 pārbaudīsim. 127. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 128 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim, ja jūs necēlat roku. 128. grozījums. Beidzam balsot. pieņemts, un tagad uh, galīgais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Jā, labi. Beidzam balsot. 39 par 18 pret 6 apturējušies. Varam apsveikt mūsu referentu. Nebija viegls darbs. Paldies, kolēģi. Paldies par jūsu pacietību. complicated, you see, very complicated. And so my group, sometimes the majority uh, compromise with the PPA, but in other case compromise with the other. Yeah. Oh, line! <laughs> Teresa Griffin was very... and split inside the group even, yeah? yeah? Okay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 Uh, let, let me use this possibility. Izmantošu šo izdevību, kamēr mēs gatavojamies nākamajam darba kārtības punktam. Vēlos no sirds pateikties mūsu tūkiem. Paldies jums! Ceru, ka es tagad klausoties. Varam labāk teikšu to poliski. Es tiešām gribētu pateikties visiem visām tulcēm un visiem tulkiem paldies, ka jūs pat 15 minūtes ilgāk vakar uh, palikāt ar mums, jo diskusija bija tiešām karsta. Un mēs varējām, pateicoties jums, diskusiju pabeigt līdz galam, jo ne jau visi gribēja runāt kādā vienā no izvēlētēm valodām, jo gal galā mēs nezinājām, kurā valodā labāk runāt, jo ITRA komisijai nav tāda izvēlētas oficiālas valodas, un tāpēc arī vēlreiz paldies, ka jūs 15 minūtes jūs palikāt ilgāk, un nav jau bieži, ka mēs tik ilgi sēžam, eh, un tomēr šoreiz jūs mūs ļoti labi atbalstījāt. Es ceru, ka tagad visi tulki, kas eh, vakar bija klāt, arī šodien ir klāt un paši personiski dzird. Labi, tad nākamais darba kārtības punkts tagad. Itra komitejā pēc balsošanas. Būs par gatavību riskam. Gatavība riskam elektroenerģijas sektorā. Mūsu kolēģis Flavio Sananato. Mūsu referents. Gatavība riskam sektorā ir ļoti būtiska daļa no elektroenerģētikas pakotnes. Tā ir arī saistīta ar atcer regulējumu. Kā noteikti jūs zināt, decembrī ir paredzēts balsojums par elektrības pakotni kopumā decembrī, nevis novembrī. Šorīt tas tika izlemts. Un priekšlikums būtu tad grozījumus drīkst iesniegt līdz. Tagad līdz ar to šīs grozījuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts, tas būs 13. septembris. So on, not... Tas nozīmē, ka ilgāk, nevis septembra pašā sākumā, bet 13. datumā. Un Eiropas komisijas priekšlikuma mērķis ir panākt to, lai visām dalību valstīm būtu instrumenti, lai varētu izvairīties, būt gataviem vai arī eh, pārvaldīt elektroenerģijas krīzes situācijas. Tas nozīmē, ka mēs tagad runāsim par gatavību riskam. Zana Nato kungs, mūsu referents. Lūdzu. Thank you, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. E, sagatavošanās riskam elektrības nozarē ir dalība valstu kompetencē. Tas ir pretrunā ar 190. 4. līguma pants attiecīgi Eiropas Savienībai nav instrumentu, kas garantētu elektrības piegāžu drošību. Ne arī izvērtētu a posteriori krīzes scenārijus elektroenerģijas tirgus jomā. Un tā kā dalībvalstīm ir brīvas rokas, lai koriģētu savas darbības un, ja iespējams, pārvaldītu dažādu sistēmu krīzi. Tomēr enerģijas tirgus, kurš ir aizvien vairāk integrētas. Šeit mums ir jāmeklē piemērot risinājumu. Atcerēsimies, eh, jā, pagā, eh, janvāra enerģijas krīze Eiropas dienvidu austrumos. Šajā tekstā komisija piedāvā palielināt sadarbību starp dalību valstīm, lai novērstu enerģijas krīzes un būtu tiem sagatavoti Es varu to atbalstīt. Piemērot soļi nozīmē ņemt vērā ekonomisko ietekmi, tarifu cenas un ietekmi uz pamat pakalpojumiem, ko varētu izraisīt eh, traucējumi elektrības apgādē. Es gribētu piedāvāt trīs punktu pieeju. Pirmkārt, solidaritāte un sadarbība ir nepieciešama piekļuva visiem datiem. Reģionālo risku plānos ir jāvienojās starp dalībvalstīm par reģionālu kopīgu metodiku. Šajā sakarā jāpatur prātā, ka dalībvalstīm ir iespēja individuāli veikt izvērtējumu kā īsā termiņā, lai labāk rieģētu uz prasībām un citām parādībām vietējā tirgū. Kopīga metodika ir nepieciešams elements, lai stiprinātu sadarbību. politikas ziņā starp dalību valstīm, bet arī nepieciešams šo sadarbību pārvaldīt. Es uzskatu, ka tas ir solis pareizā virzienā. Par politisko aspektu runājot, mēs atbalstām komisijas piedāvāto savstarpīgumu aspektu. Tāpat atkāpes tiek ierobežotas eh, ar tehniskiem traucējumiem. Tāpat ir jāpatur prātā, ka dalībvalstis ir izvēlējušās neretiet pat jaunīgās enerģijas ceļu un ir jāparedz dažādi kompensāciju plāni. Bez tiem būs grūtāk nodrošināt eh, savstarpīgo principu pieejamību. Otrkārt, tirgus standarti un rezerves. Elektrības krīze nebūs tikai pasākums, kas veicina tirgu. Mums ir jādomā par to, kā mēs apstrādājam datus, kuri var būt iekļauti dažādos eh, trešo pušu eh, iejaukšanās plānos un visbeidzot pēdējais punkts pārvaldība. Ir jāpievērš lielu uzmanību 12. pantam. Šeit ir runa par eh, vienošanās trūkumu starp kompetentajām lēmēģi iestādēm Šis formulējums ir samērā skaidrs, it īpaši runājot par dažādiem lēmumu pieņemšanas veidiem. Sadarbības mehānisms atvieglo un strukturē reģionālas sadarbības un palīdzības sniegšanu Tāpat ir jāpatur prātā, ka pārvaldība nozīmē mm, padeves un sadalīšanas sistēmu pārvaldnieku piedalīšanos, lai kontrolējot un identificējot un izvērtējot eksporta krīzes sekas. Turklāt šie tirgus dalībnieki ir atbildīgi par sistēmu drošu darbību. Noslēgumā uzskatu, ka turpmākajā attīstībā ir jāņem vērā tas, kā tīkls var veidoties, lai varētu risināt dažādas iespējamos krīzes scenārijus ir jāizvērtē risku izvērtēšanas mehānisms, tāpat visas pārvaldības fāzes, pēckrīzes darbības un vienlaicīgi ir jāpieprasa, lai no visām krīzēm tiktu iegūta maksimāla apstrādājama informācija, lai veidotu īsā, vidējā un ilgā termiņā e, turpmākā elektrotīkla un dizainu. Kā jau es sacīju, es rūpīgi ņēmu, ņēmu vērā kolēģu viedokli un atsevišķus punktus uzlaboju. Ļoti nozīmīga ir tirgus atvērtība un aizsardzība pret dažādiem uzbrukumu veidiem. Ar to es esmu beidzis savu stāšanos. Paldies, priekšsēdētāji. Tas bija praktiski 8 minūtes. Es lūkšu, abi runātāji runā vienlaicīgi šobrīd. Tu priekšsēdētājs turpina, beigās jūs, mums rīcībā būs pusminūte kopsavilkumam. Paldies par jūsu interesanto izklāstu. Tagad kolēģis. Eh, Nīdermajers no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šis ir svarīgs ziņojums, kas ir arī loģisks turpinājums elektrības eh, eh, nozarē notiekošajām. Ir lielas izmaiņas tirgus struktūrā, tad vienlaicīgi elektroenerģijas patēriņš pieaug, bet ir neskaidrības gan patēriņa, gan pārvades sistēmā. Mūsu sistēmas eh, E, tām ir jābūt savienotām. Mēs nevaram skatīties, skatīties tikai uz nacionālo līmeni. Krīzes var būt gan vietējas izcelsmes, gan varbūt arī e, importētas. Tieši tāpat var būt arī importēti risinājumi. Tāpēc mums ir jārīkojas savlaicīgi. Pēc debatēm ar referentiem man šķiet, ka pro, priekšlikumus tiek saprasts un novērtēts, un mums ir notikušas, notikuši semināri un diskusijas. Manuprāt, mēs esam nonākuši pie pareizās parlamentārās nostājas un ir uzklausīta ēna referentu viedokļi. Es vēlos uzteikt referenta godprātīgo darbu, tāpat jānorāda, ka procesā ir jāiekļauj visi e, procesa dalībnieki. Otrkārt, vēlos uzsvērt uz tirgu virzītu pieju. Netirgus pasākumi var tikt izmantots tikai tad, kad visas pārējās iespējas ir izsmeltas un ir jādomā arī, lai nepieļautu konkurences sagrozīšanu. Taču šis ir arī plašāks pasākums, jo Mums ir jākoncentrējas uz šķēršļu atcelšanu, uz tirgus sagro, darbības sagrozīšanas novēršanu un treškārt. Mums ir jānodrošina sensitīvas informācijas um, konfidencialitātes saglabāšanas. Šis jautājums varbūt jāskata detalizētāk, un visbeidzot mums ir jānodrošina tas, ka mūsu sadarbība var iet pāri Eiropas Savienības robežām, iekļaujot enerģijas Savienības valstis. Tālāk par risku pārvaldību. Mēs vēlamies to uzlabot un veicināt reģionālo sadarbību. Tas, manuprāt, ir pareizais ceļš. Taču tas nav vienīgais jēdziens, lai būtu sagatavoti riskiem. Es domāju, ka ir jāoptimizē resursu izmantošana, un tas nozīmē ne tikai samazināt eh, blackout riskus, bet arī ietaupījumus, kas varētu nozīmēt zemākus elektrības rēķinus uzņēmumiem un klientiem kopumā. Paldies! Uh, Paldies! Nākošais runātājs deputāta Kalas no Aldi grupas. Yeah, actually, on, on of... Es izteikšos e, kolēģis sēdreferents Angelikas Mlinārs vārdā. Viņām lūdzu atvainot, viņas būt šodien Vēlos pateikties referentam par eh, noteikumu uzlabošanu elektroenerģijas jomā, caurskatāmības uzlabošana eh, un citi aspekti ir svarīgi ne tikai, lai novērstu krīzes situācijas, bet arī, lai veidot enerģijas savienību. Referents piedāvā atsevišķus būtiskus uh, aspektus, it īpaši runājot par sensitīvas informācijas konfidencialitāti, kiber uz, un citu uzbrukumu gadījumos, kā arī dažādo spēlētāju piesaistīšanu un atbildību. Vēl, turklāt, eh, referents tiek aicināts iekļaut eh, turpmāku harmonizāciju kā arī e, balstīties e, turpmāk uz vienotu metoloģiju. Mēs arī piedāvājam grozījumus, kas labāk izskaidro nacionālo spēlētāju kompetences, kā arī kritisko datu aizsardzību. Tāpat uzskatu, ka ir jāparedz e, saskaņas starp starp eh, jau esošajiem un jaunajiem tīklu kodeksiem, lai ne, eh, nepieļautu konsekvences. Paldies! Uh, uh, thank you. Paldies. Turmes kungs. Hārmsa kundze nevarēja ierasties šorīt no rīta, tāpēc mēs nedaudz apkoposim mūsu grupas nostāju. Vispirms mums ir jāsaprot uh, eh, sekoja situācija šo Ziem Francijā gandrīz notika mm, šis gigantiskais elektrības pārāvums, jo bija elektrības apkure un cits elektrības mm, patēriņš. Tas viss noveda pie ekstremālas situācijas un nebija nekāda eksante krīzes noregulēšanas plāna. Un tikai pašā pēdējā mm, mirklī konstatēja, ka TSO varēja e, vienoties, un tad e, šī katastrofa tika likvidēta. Situācija bija sliktāka nekā Bulgārijā, Rumānijā un Grieķijā, un es ļoti ceru, ka komisija arī kaut ko teiks pēc tam. Viņiem bija no sākuma maza krīzes situācija, tad viņi neko nevarēja sarunāt, un tad viņi slēdza robežas, un tālāk uh, tika realizēta pilnībā nacionāla pieeja, viņiem vajadzēja pārslēgties uz nacionāliem uh, klientiem, jo nebija nekādas koordinācijas. Vēl iekrāsojot šo sīžetu 2006. gadā, uh, bija milzīgs selektīvs pārāvums, ko radīja tas, ka netika koordinēta ko ne, nevarēja nokoordinēt panākt lielie vācu energoapgādes uzņēmumi. Viņi nevarēja kaut ko sarunāt, un rezultātā eh, miljoniem cilvēku Vācijā bija bez elektrības, un līdz šim brīdim viņi nav saņēmuši nekādu kompensāciju. Kāpēc? Tāpēc, ka nav nekādu eh, eksante grīžu plānu, nav nekādas kompensācijas, nav nekādas solidaritātes, tāpēc ļoti svarīgi eh, kaut ko darīt. Tāpēc liels paldies Zona NATO kungam par šo pieeju. Un par to akcentu, kas tiek likts uz reģionālo sadarbību, un kas vēl ir dīvaini. Dī Tirgus veidolā e, referents vājina reģionālā koordinācija. Viņš atšaida atsevišķus aspektus e, pēc riska sagatavošanas plānu ziņā. Es domāju, ka mums ir jābūt e, gataviem. Kristiāna teica, ka, ka mēs, mums ir jāvājina uh, reģionālā sadarbība Krišjāni, bet eh, man liekas, mums tieši stiprāka sadarbība ir nepieciešama. Paldies, Krasnodēmska kungs. Es gribēju Foksa kunga runu nolasīt. Viņš ir ēnu referents no mūsu grupas, bet viņš nav ieradies. Un viņš raksta, mana grupa atbalsta šo priekšlikumu, kā arī referenta ziņojumu projektu, kur ir mm, mērķis nodrošināt drošību elektrības sektorā. Kiberdraudu eh, esamība palielina riskus elektrības sektorā un eh, šie šoki šajā sistēmā kļūst aizvien iespējamāki. Mana grupa uzskata, ka kopējās metoloģijas ieviešana visos līmeņos, lai identificētu eh, potenciālās krīzes situācijas, arī formulēt reģionālas krīžu pārvaldības plānus, monitoringa izvērtēšanas ietvaru izveidi ir ļoti svarīgas lietas. Tomēr es jūtu, ka laika grafika, piemēram, divi mēneši, lai konsultētos par metodoloģiju, tālāk seši mēneši eh, atbildes sniegšanai, laika plānojums, riska novērtēšanai, tad eh, divi mēneši, lai identificētu nacionālas līdzes krīzes eh, situāciju, ir pārāk uh, Um, tādi cieši grafiki, tāpēc es arī pieteikšu savus grozījumus uh, par pārvades sistēmas un sadals sistēmas operatoriem. Uh, Akcentēšu to, ka viņam nepieciešams sadarboties. Es piekrītu, ka šī norma, kas atbalsta tirgus bāzētus mehānismus, ir atbalstāma. Ne tirgus mehānismi ir kā pēdējais līdzeklis. Turklāt kompensācijas mehānismiem ir jābūt skaidri postulētiem un ir arī jāizvairās no nejaušiem risinājumiem un arī sensitīvā informācija, konfidencialitāte, tas ir atbalstāms. Un visbeidzot, 16. pantā ir nepieciešams izvērtēt arī ekonomisko ietekmi, vērtējot um, visus uh, iesaistītos, kas uh, bijuši krīzes kontekstā. Un tāpēc es arī gaidu turpmāko sadarbību ar referentu un ēnu referentiem. Lielas paldies! Zilāgas kungs, lūdzu. <coughs> Muchas gracias, señor. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uzskatām, ka šī ziņojuma virzība ir jāiet eh, cer tā, lai vairāk ierobežotu tirgus noteikumus un mm, lai nepieļautu piego, piegāžu krīzes sāsināšanos. Tad, kad mēs runājam par piegādes drošību, tad mums vajadzētu atsacīties no mantras skaitīšanas par tirgu un jānosaka uh, noteikumi, kas ir balstīti uz savstarpēju sadarbību. Tomēr jāņem vērā arī tā loma, ko mēs piešķiram energo uzņēmumu tīklu, kas ir daļa uh, no visa šīs situācijas. Un tāpēc mums ir pār steidzamības plāniem runājot, tie ir jāveido uh, Eiropas kopīgo vispārīgo interešu uzņēmumiem. Tālāk, ņemot vērā to, ka elektrotīklam ir savs oligopoles raksturojums, es gribētu runāt par informācijas koncentrāciju. Eh, šis, pas, eh, šis, apsvēr, eh, šis pasākums nedrīkst apdraudēt drošību. Paldies, paldies, kolēģi. Paldies. Paldies, kolēģi Kohličeka kungs. Tagad mūsu priekšsēdētājs. Děkuji, pane předsedo. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par dažiem sīkiem aspektiem, kas ir ļoti svarīgi diskusijai. Energo piegāde ir ar divām riska grupām. No vienas puses ir tas, ka trūkst enerģijas, un arī tas, ka varbūt ir saržots pārāk daudz, kas savukārt tiek padota tīklam. Un šis otrais risks, un arī pirmais risks, ko varbūt ne visi ņem vērā, bet ir svarīgi, ka ir, nav iespēja šos riskus regulēt. Un vienīgais varbūt ir atvienot no tīkla, kā jau teica mūsu kolēģis, tik tiešām e, šie abi gadījumi var mazināt tīklu stabilitāti, tāpēc, ka tie netiek regulēti polijas robežā, pie polijas robežas ir uzbūvēta daļa, atsevišķa, sadavišķa sadalas, stacija un uz Čehijas robežas ir uzbūvēta stacija tādēļ, ka Vācijas piegādātais nevēlas šo regulēt. Tāpēc, manu, manuprāt, tas ir jāiekļauj ziņojumā, jo tas ir milzīgs risks energopiegādēm. Runa nav tika, tikai par to, ka vienkārši kādu laiku nav elektrības. Vai arī kāds elektropiegādes pārtraukums, bet arī tas, ka ir uh, liela, uh, liels pārpalikums un šīs sadalas stacijas var radīt milzīgus riskus un runa nav daudz plašāka, runa par plašākiem aspektiem par 16 dalību valsts sadarbību arī Ungārija to starpā. Daudzas valsts jau ļoti labi sadarbojas brīvprātīgi, un līdz šim ir bijuši ļoti pozitīvi rezultāti. Un viņiem sanāca atrisināt visas problēmas. Arī Francija, un Francijas kaimiņi ir labs piemērs. Itālijā notikušais elektrības pārtraukums no, skaidri norāda, ka ir nepieciešams nodrošināt savstarpējās, savstarpējo sadarbību vai arī, piemēram, varbūt dubultās elektrības līnijas, bet ir svarīgi, lai ir viena līnija, kas ir pieejama, lai būtu iespēja izvairīties no problēmas. Bet šeit, protams, runa nav par kādu tirgus mehānismu, bet par sadarbību. Paldies! Paldies! Uh, tālāk Kariņkungs, kas ir uh, atbildīgas par nākamajiem diviem failiem. Paldies! Es gribētu pateikties arī referentam Ļoti interesants šis ziņojums kopā ar visiem grozījumiem. Es eh, gribēju eh, komentēt eh, Klauda teikto. Klauds te pieminēja kā piemēru šo te pārtraukumu, apgāds apka, ap, ap, pārtraukumu Francijā. Un viņš teica, ka mm, pēcreakcija bija haotiska un Mm, bet šeit ir jārunā par glāzi, kas ir vai pusē pilna vai pusē tukša. No nu, patērētāja viedokļa patiešām nekas it kā nebija noticis, jo transmisijas operatori īstenībā atrisināja šo uh, problēmu. Un tas uh, norāda, ka mm, tiešām es piekrītu šeit komisijai, ka ir jāplāno labāk krīzes situācijas, un tas ir iespējams, bet uh, faktiski ir tā, ka. Uh, sistēma tomēr noturējās, neraugoties uz um, tādiem masīviem um, traucējumiem. Um, nu, tā, protams, jāpieņem arī tas, ka, ja kaut kas notiek nepareizi, tad tas viss parasti tomēr notiek, vai dažreiz nenotiek vienlaicīgi. Uh, ziņotājs uh, runāja par uh, atceru lomu, ka vajadzētu konsultēties ar nacionāliem operatoriem, ar pārvades operatoriem jo, mm, protams, eh, ir jākoordinē kaut vai ugunsdzēsēji, piemērs ir jāmāc ugunsdzēsējiem turēties pie trepiem, bet kā tad, kur tad viņš turēs šļūteni un visu pārējo, ja viņš turēsies ar divām rokām pie trepiem. Un mm, tā tad ir eh, jāuzlabo koordinācija, tas ir skaidrs, bet gal galā nu, pārvaldes sistēmas operatori ir šie ugunsdzēsēji, un viņi gal galā ir tie, kas eh, to visu noregulē. Uh, Eh, tad jautājums ir par to nevis kā salauzt šo sistēmu, bet kā to uzlabot. Un es tādā ziņā uzskatu, ka referents iet pareizā virsienā. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies. Komisijas vārdā no DG Energy, Energy pārstāvis direktors. Paldies priekšsēdētāji. E, vispirms es gribētu atgriezties pie e, Turmas kungu teikto. Es daļēji jums piekrītu arī Kariņkungs, bet īsnībā bija šis pārtraukums ļoti nopietns, bija gandrīz augstuma periods, bet Francija bija drošībā, jo viņiem bija iepriekš izstrādāts plāns, kā savstarpēji palīdzēt viens otram. Un dienvidu austrumos bija tieši pretēja situācija. Tur bija tikai man, tikai man pašam. Tad bija situācija starp Bulgāriju un Rumāniju. Un lūk, tāda ir situācija. Ja mums joprojām ir nepieciešami kādi pamatojumi, ka riska sagatavošanas plāni ir nepieciešami, tad janvārs mums tiešām ir devis labu mācību un pierādīja mums ir roka. Mēs kā komisija tiešām atbalstam šo ziņojumu. Uh, un arī grozījums, jo grozījumi ļoti lielā mērā noved pie lielākas skaidrības un daudzējādā veidā arī stiprina uzlabo šo tekstu. Šeit es gribēju uzlabot. Uz komentēt arī šo konfidencialitātu un delikātu informāciju. Arī šīs normas ir jāstiprina, un mēs pilnībā šeit piekrītam grozījumu kontekstam. Uh, kam šīs te slepenās informācijas konfidencialitāte, tīpaši saistībā ar uzbrukumu draudiem, tad šī slepenība ir jāsaglabā. Un to mēs atbalstam. Un to pašu mēs varam arī teikt par komisijas stiprināto lomu, koordinējot reģionālos nolīgumus. Un vēl arī par sadarbības mehānismiem mēs esam uh, ārkārtīgi gatavi uzņemties arī šo te uzdevumu. Arī problēmas nav ar jūsu priekšlikumiem citiem un uh, grozījumiem, kur tiek precizēti laika termiņi, jo mm, tas viss ne, ne, nenovedīs pie galējā termiņa pagarināšanas vai atcelšanas uz vēlāku laika punktu. Uh, viena brīdinājuma lieta par mm, šo savstarpējo palīdzību. Šeit jūs piedāvājat jaunu formulējumu. Jūs rakstat, ka savstarpēja palīdzība ir jābūt pakļautai kompensācijas schēmai, kas tiek definēta jau priekšlaiks. Šeit mēs redzam bīstamību. Kas tad notiks, ja iepriekš šāda schēma nav definēta? Ko tas nozīmēs, ka savstarpējā palīdzība nenotiks? Tā tas nevarētu būt. Un tāpēc es gribētu jūs aicināt varbūt vēlreiz padomāt par kādu citu formulējumu, tātad savsvaru pagazīme un kompensācija mums ir tāds globāls um, variants, bet eh, ja jūs eh, gribat tomēr izvairīties no šādas situācijas, ka nebūs savstarpējā palīdzība, ja kompensācijas mehānismas nav iepriekš sarunāts, tad labāk, precīzāk to formulēt. Un visbeidzot, mans pēdējais komentārs par reģionālo sadarbību. Es, eh, man tiešām nav šeit jāpasvītro, cik svarīgi ir ir um, stiprināt šo lietu ne tikai riska gatavībā, bet arī saistībā ar tirgus veidošanu par, vai dizainu, par ko mēs runāsim vēlāk. Um, šeit ir divas funkcijas, ko mēs esam arī paredzējuši tirgus dizainā un risks gatavības priekšlikumā. Uh, tātad divi mehānismi no vienas puses mums ir uh, krīzes scenāriju identifikācija un igada modelēšana kur mēs eh, modelējam šos krīzes iespējamos scenārijus. Ja mēs eh, ņemsim nost šīs funkcijas no tirgus dizaina, tad eh, labi, bet šeit, šajā riska gatavības sadaļā mums absolūti ir nepieciešami šie mehānismi. Šīs igada modelēšanas un igada riska scenārija identifikācija ir absolūti nepieciešami uh, pasākumi, lai mēs, ja, ja mēs gribam sagatavoties krīzes visļaunākajiem izpausmēm. Liels paldies direktoru kungam! No enerģētikas direktorāta mēs zinām ļoti skaidru pozīciju, un tagad došu mūsu kolēģim Zanonāto kungam, kurš ir referents vārdu. Paldies priekšsēdētāji! Tas, ko es dzirdēju Tā ir informācija, kā, kurai es varu pilnībā piekrist. Tāpēc es uzskatu, ka mēs varam turpināt strādāt un pozitīvu rezultātu arī mēs varam sagaidīt šādā sadarbības gaisotnē. Un uh, pēdējās runas, ko mēs dzirdējām no komisijas, no DG Energy, arī tas uh, mūs iedvesmo, mēs strādāsim. Uh, Mēs eh, turpināsim pāriet no ideoloģiskās uz praktiskām pozīcijām un būs labs rezultāts. Paldies! Tā tad eh, milzīga laime pirms brīvdienām jau. Tas ir fantastiski. Es ļoti ceru, ka arī pēc brīvdienām mēs būsim tikpat iedvesmoti un laimīgi. Tad termiņš grozījuma iesniegšanai, un tā ir laba ziņa, ir 30, 13. septembris. Agrāk bija septembra sākumā, tagad ir septembra vidus, 13. datums. Tātad tas jau ir daudz, daudz labāk. Lielas paldies! Un tālāk. Balsošana mūsu komisijā, komitejā būs decembrī. Tālāk mēs pārējam pie svarīga jautājuma, pie diviem e, elektroenerģijas iekšējais tirgus un kopējie noteikumi elektroenerģijas tirgumu. Te, te būs gan regula, gan direktīva. Un kopumā runājot, tas ir viss kopā komisijas priekšlikums, kā ražot, kā pārvadīt, kā pārdot, kā pirkt un kā patērēt elektroenerģiju un kurai jābūt ir zaļākai, balstās viss tas uz tirgus principiem, lielākai efektivitātei ir jābūt, un arī patērētājiem ir aizvien lielāka nozīme. Mūsu referents ir kā Rinkungs abos jautājumos, arī tie paši, kā iepriekš ir ēnu referenti, abi šie dokumenti ir tik ļoti daudzām horizontālām lietām ka e, ļoti pareizi šī pieeja apvienot šos divus failus kopā. Mūsu, e, mums ir 187 grozījumi, 129 grozījumi ir regulas tekstam un 58 direktīvas tekstam iesniegti. Ne, tas ir jau no referenta puses. Kolēģi Kāriņa, Krišjāne, lūdzu, došu tev vārdu. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Kā es to redzu? Tas, ka komisijas priekšlikums man tik ļoti patīk, es to pat stiprināšu dažos aspektos. Ja šis normatīvais akts kopumā ir tā ir iespēja, lai mēs varētu veicināt zemākas elektrības cenas gan patērētājiem, gan ražotājiem. Ja? Ir skaidrs, ka ražotāji ir tie, kuriem ir nepieciešama elektrība, lai saražotu preces, un tā ir iespēja konkurēt starptautiski līdz ar to, jo zemākas ir ražošanas izmaksas, jo konkurēt spējīgāk ir mūsu uzņēmumi. Komisija ir piedāvājusi ļoti labu uz tirgu balstītu pieeju un atsevišķos aspektos es nolēmu to stiprināt. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai nebūtu nekādu limitu uh, pārdošanai, pārdošanas cenām, lai nebūtu. Un es uzskatu, ka ir jābūt tikai atsevišķos gadījumos kādiem ierobežojumiem, kuriem ir jābūt tikai reģionālā līmenī, un tas varbūt parāda, ka ir kādi uh, tirgus spēki, kas netiek galā ar kādiem no aspektiem, piemēram, lai nodrošinātu piegādes nepārtrauktību, bet tas nozīmē, ka šīs strateģiskās rezerves uh, nodrošina tikai īpašus gadījumus. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mums būtu līdzsvars pilnīgi visiem, arī tiem, kas uzkrāja enerģiju, un lai nebūtu nekādu prioritāru piegāžu. Tāpēc es domāju, ka tirgu šeit varētu tik galā ļoti labi. Līdz ar to, ja, piemēram, ir kāds uzņēmums A, kas pārdod citam B elektrību, un ja kādā dienā elektrība viņiem nav pieejama, tāds strateģiskos rezerves, strateģiskās rezerves var izmantot. Patērētājs nepamanīs, bet eh, pārdevējs vai nu tas ir, kas ģenerē, uh, vai nu kas uzkrāja, uzlabā enerģiju, sanāk tie nebūs pareizi veikuši piegādi, līdz ar to viņi apmaksās rezervi izmantošanu. Tas ir pilnīgi loģiski, varam teikt, ka šī ir burkāna un pātagas pieeja, šī nu ir tā pātaga, ja doma ir tāda, ka viņiem ir jāpārdod tikai tā elektroenerģija, kas viņiem ir pieejama. Uh, lai uh, nebūtu nepieciešams uzkrāt pārāk liels rezerves, jo, ja viņi saņem sodu par to, ka būs uh, pārdevuši vairāk nekā spēj, tad līdz ar to atturēsies no šādais rīcības nākotnē. Pār uh, pārdošanas zonām. Es domāju, ka esmu skaidri norādījis uz to, ka process ir šāds, ir svarīgi, lai attiecīgajā valstī, reģionā būtu pieņemts lēmums, ja lēmumu reģionā nevar pieņemt, tad komisija iesaistās, un tad komisija attiecīgi būs lēmums, lai varētu izveidot vairākas iepirkuma zonas, un tad attiecīgi komisija būs iespēja strādāt arī ar atsevišķām dalību valstīm, lai rastu risinājumu. Ar kas nodrošinās to, ka nav iztrūkuma, respektīvi vajadzības gadījumā varēs izbūvēt jaunus sadalas tīklus. Es nepilnībā piekrītu komisijas ieteikumam par reģionāliem oper operatīviem centriem. Es Briselē esmu bijis šādā centrā vairākas stundas, 3-4 stundas, un es paskatījos arī uz vairākiem pārvaldes uzņēmumiem, un es varu piekrist tam, ka būtu nepieciešama lielāka sadarbība vai nu par vai nu nodrošināt gatavību riskam vai citām lietām, te pašā laikā nedrīkstam sajaukt vairākas lietas kopā, jo mēs saprotam, ka ir svarīgi, lai pārvades uh, uzņēmumiem būtu pienākums nodrošināt to, lai tie, kas darbotos, un tas arī būtu viss no sadarbības viedokļa. Tāpēc arī labāk būtu, lai mums nav uh, reģionālo operatīvo centru, bet um, reģionālo sadarbības centru, koordinācijas centru. Ja mēs federalizēsim Eiropu, tad mēs arī varēsim pārvaldes uzņēmumus federalizēt, tad varbūt būs kāda Eiropas līmeņa uh, uzņēmums, kas varēs pieņemt šos lēmumus, taču, tā, ja mēs tā nedarīsim, tad uh, mums būs tas otrais labākais variants, kas būs uh, atsevišķas dalībvalsts, kurām būs kompetenti uzņēmumi sadalas tīkli, kas ir atbildīgi par savu rīcību un labi sadarbojas. Un tas nozīmē, ka PSO varēs sadarboties. Un tāpēc, kas starp Vācija, protams, uh, kas atrodas centrā, uh, ļoti daudz kas notiek, tad varam teikt, ka PSO jau pēc būtības ir uh, ikdienā sastopas ar situācijām, uh, kad ir nepieciešams, uh, lai nod nodrošinātu elektrību, un uh, mēs zinām, ka elektrība vienkārši plūst pa vismazākas pretestības ceļu, tā ir fizika, un tad līdz ar to uh, mēs saprotam, ka labāk būtu nodrošināt šo pastiprināto sistēmu, lai PSO varētu darboties. Tātad tie, kas tur darbojas, tie, kas ir atbildīgi, uh, par to, lai elektrība plūstu, lai elektrību, ne, elektrību nepārtrūktu. Par citiem aspektiem, par uzglabāšanu ir svarīgi, lai būtu tirgus dalībnieki un PSO un SSO. Viņiem nebūtu jāiekļaujas šajā uzdevumā, ja vien, protams, nav citu alternatīvu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai arī uzglabāšana kļūtu par uz tirgu mehānismiem balstītiem spēlētājiem. Par rēķiniem patērētājiem ir skaidrs, ka patērētājiem ir jābūt informācijai. Te pašā laikā pārāk liela informācija patērētājiem, piemēram, uz desmit lapusēm rēķins, tas laikam nav loģiski. Jā, protams, rēķinai ir jābūt pamata informācijai, lai viņi saprastu, kur ir uh, subsīdija, kur ir nodoklis, kur ir elektrības piegāde, kur ir sadalas tīklu pakalpojumi, cik tas maksā. Te pašā laikā visām pārējām lietām jābūt pasniegtam mm, tik tālu, cik tas ir nepieciešams, lai nebūtu informācijas pārpilnības. Un es gaidīšu jūs komentārus un ar ēnu referentiem arī labprāt sadarbošos. Lielas paldies, kolēģi, par komentāriem. Paldies arī par grozījumiem. Verneras kundze, S un D grupas vārdā lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāja kungs paldies arī Kariņa kungam par šo ārkārtīgi labu ziņojumu. Es vēlu, varu daudzējādā ziņā ab, atbalstīt arī par kapacitātes mehānismiem, arī par iepirkumu zonām, un es varu atbalstīt, taču ne visos gadījumos. Pirmām kārtām jūs uh, runājat par to, ka uzkrāšana tiek uh, vispār izslēgta un arī par to, kas būs atbildīgs par krīzes situāciju. Es iesniegšu attiecīgus grozījumus, un šie grozījumi būs citā virzienā. Par kapacitātes mehānismiem, manuprāt, jūsu priekšlikumi ir sevišķi labi, ir sevišķi skaidra atšķirība starp strateģiskajiem rezervēm un uh, uh, uz tirgu balstītiem mehānismiem. Uh, ļoti labi, ka mums ir tik labs priekšlikums 57. grozījumā, kur ir skaidri pateikt, ka vispirms ir jāizmanto tirgus rezerves un tikai tāda šī jāizmanto šī krīzes rezerve. Mums ir ļoti svarīgs aspekts ir uh, taisnīgs uh, pūļu sadalījums. Mums ir jāsaprot, ka jābūt reģionos, kur ir grūtības, ir sevišķi, ja notiek milzīgas pārmaiņas struktūrā, piemēram, ogļu ieguvas reģionos, mums būtu nepieciešams uzlabot uh, procesu. Es domāju, ka tas, ka jūs runājāt par uh, roks, tad tie jūs tagad jūs saucat tos par reģionālās uh, sadarbības koordinācijas centriem, jo viņiem nav jāpiedalās operatīvajā darbībā bet ir svarīgi, lai šie reģionālie drošības eh, nodro, eh, nodrošinājuma koordinātori kļūst par koordinējošām institūcijām, un tas nozīmē, ka nebūs paralēlās papildus struktūras, bet jūs vienkārši izmantosim to, kas jau ir izveidots. Tas ir ļoti labi, un ir svarīgi, lai mēs darbot, darbotos saskaņā ar esošo procedūru atšķirība starp manu nostāju un jūsu nostāju ir šāda. Es uzskatu, ka roks ir jābūt savai, e, savai kompetencei pār uh, e, cenu piedāvājumu zonām. Es uzskatu, ka labāk būtu, lai būtu lielākas zonas, un ja kāds gribētu samazināt šo zonu, tad visticamāk būs tieši, būtu tieši pretējais risinājums arī maziem PSO ir jābūt pārstāj, pārstāvētiem. Jautājumi man rodas par tā saucamajiem value of last load, šī ļoti teorētiskas aprēķins, jo tas ir kaut tā ir uh, aplēsta cena, ko patērētāji varētu samaksāt. Nu, varbūt mums būtu 27 vērtības šīs value of last load, piegā, pie, pēdējās piegādas cena. Uh, Un es domāju, ka tas varētu kropļot tirgu. Bet par vēl diviem jautājumiem es labprāt runātu, kas ir svarīgi manai politiskajai grupai man. Uh, tas ir saistīts ar uzkrāšanu, uzkrāšanu atjaunīgās enerģijas jomā. Un jūs runājat šeit par tirgus, uz tirgu vērstu variantu. Un jūsu domas, protams, ir tādas, ka tirgus vienmēr funkcionēs un tirgus vienmēr būs taisnīgs. Un lai visiem patērētājiem ir iespēja piekļūt vienādā līmenī energoavotiem, bet es to tā nesaskatu, tāpēc ir nepieciešams atsevišķi atbalstīt energo uh, avotu, kas ir atjaunīgi, jo ir jāturpina atbalsts arī uh, ogļu rūpniecībai un citiem elektrības ieguves veidiem. Es domāju, ka jūsu pamatprincipi kopumā ir ļoti labi, taču atsevišķi par konkrētiem pasākumiem, piemēram, par patērētāju eh, aizsardzību, manuprāt, te vēl ir nepieciešams turpināt strādāt. Es varu arī pilnībā atbalstīt jūsu ideju par to, ka ir nepieciešams 24 stundas, lai eh, piegādātāju mainītu, par uh, salīdzināšanas instrumentiem, manuprāt, šeit būtu nepieciešama vēl uh, lielākā, vēl sting, stingrāks risinājums, un ir arī citi aspekti, piemēram, attiecībā par energo uh, nabadzību, jūs šeit runājat par sociālajām sistēmām, kā šis dalībvalsts sociālās sistēmas to visu atrisinās, bet es domāju, ka drīzāk būtu nepieciešams izveidot kādu atsevišķu mehānismu par regulētajām energo cenām. Šeit tirgus mehānismi nedarbojās un ir cevišķi uh, eh, tās maisaimniecības, kas izjūt energo trūkumu. Uh, ir skaidrs, ka ir jāsaprot, kāda ir situācija, lai bankas direktors nemaksātu to pašu cenu kā frizieris. Priekšsarētais pārtrauc, jā, es saprotu, ka šis jautājums ir ļoti labs. Un šeit ir divi jautājumi, bet uh, es saprotu, ka varbūt jūs vēlētos kādu vienu vai divas minūtes norunāt ilgāk. Labi, saka referente, es tad turpināšu pavisam īsi. Jā, mēs runājam par ļoti konkrētiem priekšlikumiem, tas ir skaidrs. Par uh, strīdu risināšanu ārpus tiesām, tas man ir ļoti svarīgi, uh, tas ir jāiekļauj Uh, regulā un direktīvā, jo nav pareizi, lai mums būtu vispirms nacionālie datu formāti, un tikai tad Eiropas Savienības līmenī datu formāti tie būtu būtiskākie aspekti, par kuriem es gribēju runāt no manas politiskās grupas, bet paldies par darbu. Liels paldies! Nākamais runātājs - Krasnodemska kungs. Liels paldies! Priekšsēdētāja kungs, es arī gribētu pirmām kārtām sirsnīgi apsveikt Kariņu kungu ar lielisku darbu. Ārkārtīgi interesanti arī. Viņa priekšlikums tiešām maina komisijas sākotnējo priekšlikumu. Ir vairāki aspekti, par kuriem mēs noteikti varēsim simtprocentīgi vienoties, piemēram, tieši par jautājumiem par reģionālajiem koordinācijas centriem. Kopumā varu teikt, ka nevisai atbalstu tādu attieksmi, kas šobrīd parāda ziņojumā. Arī mana kolēģi par to runāja. Ļoti daudz tiek runāts par tirgu, runājot par tādu jomu, kurā, kā mēs zinām, un noteikti arī ziņojuma autors zina, ka šī joma kāreiz ir balstīta uz mm, subsīdijām, uz dažāda veida piemaksām. Un uh, šīs, šajā jomā tirgum ir uh, gan ierobežota loma. Ja mēs runājam par energoražošanu no atjaunīgajiem resursiem, te varētu teikt, ir milzīgas pārmaiņas, un tad viss šis jautājums ir ļoti nopietnas, jo mēs zinām, ka mm, Eiropas Savienībā, protams, ir nepieciešami jauni noteikumi, un mēs saprotam, ka šeit mēs runājam par tādu politisku projektu, par tādām nopietnām pārmaiņām, jo mūsu mērķi, protams, lai būtu tīra enerģija, lai būtu tīra energavote. Ir vairāki elementi Kariņa kunga priekšlikumā, ar kuriem man nebūs viegli, piemēram, dažādu kritēriju attiecībā uz kapacitātes mehānismiem, uz īpašas jaudas tirgiem, arī daži aspekti, kas ir saistīti ar, ar uh, vairumtirzniecības cenām, kā arī jautājumi par kompetencēm, Eiropas Savienības kompetenci. Tas kas angliski saucās bidding zones, kas ir cenu uh, uh, līnijas. Bet noteikti mēs turpināsim ļoti konkrēti diskutēt un mēģināsim panākt kompromisu, kas mums ļaus pēc tam piedalīties sarunās ļoti efektīvi. Tātad, kad būs jārunā ar komisiju un padomu, paldies! Bardzo panu dziękuję za wypowiedź. Liels paldies par šiem vārdiem. Kalas kundze. Thank you very much. Paldies par doto vārdu. Paldies referentam par sagatavotiem ziņojumiem. Mēs, mums par šo jautājumu ir jārunā īsos termiņos no manas puses divi aspekti. Pirmkārt, Es apsveicu komisijas eh, tirgus eh, orientēto pieeju un eh, ļoti nozīmīgi ir pasākumi, kas ir novērs, paredzēti tirgus sagrozīšanas novēršanai, jo sagrozīts tirgus var novest pie sagrozītām cenām. Bet uh, Mums ir jāņem vērā arī sociālā politika, apsveicu referentā rūpes pār patērētāju tīpaši vismazāk aizsargāto aizsardzību. E, tomēr šī pārēja ir piedāvāta tikai no 25. gada, lai gan to varētu īstenot daudz agrāk. Tāpat es apsveicu uh, referenta pieeju par kapacitātes mehānismiem. Es īsti neizprotu, kāpēc referents ir piedāvājis uh, ierobežojumu. Uh, I, I Eh, tik eh, vēlā termiņā. Es apsveicu vispārīgo pieeju, bet atsevišķi aspekti man nav skaidri, varbūt teksts nav visai skaidrs, lai gan es saprotu, ka ir jāparedz atbildīgi izsvēršana, bet, ja es pareizi izprotu procesu, tad agregātori nosūta savus pieteikumus dienu iepriekš. Ja ietaupītā enerģija netiek saražot, tad grūti ir izprast kompensācijas pieteikumu. Un visbeidzot par reģionālo sadarbību. Es nedomāju, ka pastiprināta sadarbība notiks, ja operat operatīvajiem centriem nav lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Un tālāk mēs arī apzināmies, kur ir šaurie punkti, tur, kur sadarbība darbojas, mums nav nepieciešama eh, noteikums ievies, ieviest uz vietas. Problēmas ir reģionos, kur sadarbība nedarbojas. Un mums ir jādomā par to, kā lēmumi tiks ies, ieviesti. Paldies, un es cerīgi raugos uz sadarbību. Paldies! Um, turmes, un... Kolēģis Turmes. Šis ziņojums ir tehniski labi uzrakstīts, apsveic referentu tam ir liberāla pieeja, bet nereti man tas izskatās pēc neoliberālisma. Labi, priekšlikumi par kapacitātes mehānismu, stabilitātes rezervi ir nozīmīgi, bet maz vāģināts Eiropas dimensiju reģionālajā sadarbībā par cenu līnijām. Uh, Es īsti neizprotu, kāpēc mums nevajadzētu stiprināt agregātors, kas ir priekšnosacījums. Un tālāk vāģināt enerģijas apvienības un e, mazināt e, pamudinājumus eh, atjaunīgajām enerģijām, mm, retroaktīvas pārmaiņas, kopš kura eh, laika mēs eh, politiķi apdraudam investīcijas, kas jau ir izdarītas, un tālāk jautājums par atbildības līdzsvarošanu. Ja visos tirgos būtu tik daudz spēlētāju, kā Vācijā, piemēram, tad jūs varētu piešķirt lielāku atbildību atjaunīgiem enerģiem, bet pat Vācijā mazie spēlētāji tiek aizsargāti, tāpēc, ka Vācu lemēģi iestādes pēc e, ilgadīgas attīstības neuzskata tirgu par pietiekami labu. Mums ir jāaizsargā mazie spēlētāji un jādod prioritāte atjaunīgajām enerģijām. Dienvidu austrumu Eiropā tirgus nav gatavs. Mums ir jāpievēro pretēja loģika. Tad, kad tirgus ir gatavs un nevis negodīgāk, veidā. Jo kāds tad būs rezultāts? Rezultāts būs uh, vairāk risku, augstākas izmaksas. Investīcijām ir jābūt 90% vairāk atjaunīgajos enerģijas avotos. Pret tālāk vēl viens aspekts, kurā darbs nav paveikts, kas attiec uz taisnīgu tirgus veidošanu kur ir kodola enerģijas tirgus eksponēšana. So... Nav paredzēti līdzekļi dekomisionēšanai, nav paredzēti citi līdzekļi. Tālāk par vairumu mazumu tirzniecību. Vakar bija ļoti interesanti pirmā paneļa diskusija. Ko sacīja Igauņu uzņēmējs. Mēs ieviešam eh, vienskaitītājs, bet eh, tā igauņi maksā mazāk. Eh, tā ir tā marža, pa kuru mazumtirgotājs pārdod elektrību dārgāk nekā vairumtirgotājs. Un mans jautājums ir, vai mēs vēlamies uh, atbrīvoties no regulētām cenām. Mums būtu jāizvairās no likmju likšanas. Nav tādas garantijas, ka um, mazumtirgotāji varēs gūt labuma no neizglītotiem patērētājiem. Un pēdējais jautājums Nākotnes sistēma būs augsti decentralizēta. Vairums šo savienojumu notiks DSO līmenī, tas tiek kļūst svarīgāk nekā jaunās platformas, un mums ir arī jāpatur prātā, ko sacīja vakardienas igauņu uzņēmējs par neitralitāti, jo mēs nevēlamies veidot jaunas oligopolis. Nākošais runātājs Kolēģis Silikjotis no goja grupas. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Ko, Kornēlija Ernstā nevarēja būt klāt, tāpēc es izteikšos viņas vietā. Enerģijas iekšējā tirgu mēs vēlamies norādīt, ka ir jā, jāparedz tas, ka nevar fragmentēt vairāk eiroķus tirgus, tāpēc mēs apsveicam komisijas priekšlikumu izveidot reģionālos operatīvos centrus. Mēs uzskatām, ka referentam būtu jāpieturas pie komisijas priekšlikuma. Mēs apsveicam to, ka ziņojuma projektā ir iekļauts tas, ka kapacitātes mehānisms tika iekļauts kā pēdējais, pēdējā instance, un jāseko tam, kādā lībalstis sako citiem pasākumiem, tādā kā. Uh, uzkrāšana un citi. Mēs apsveicam to, ka referents patur spēkā komisijas priekšlikumu par atlases kritērijiem dalībai kapacitātes mehānismās 550 gramu CO2 kWh, bet Tas būs jātiecina uz visām elektrostacijām, tad, kad noteikums stāsies spēkā. Un visbeidzot, mums ir jādomā par citiem aspektiem, kas nav iekļauti ne referentā priekšlikumos, ne komisijas priekšlikumā. Mums ir. Jādomā par iespēju, kā nodrošināt ta, taisnīgu pāreju. Mūsu ēnu referents uzskata, ka ir jānodrošina prioritārs Eh, piekļuvē atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Un, un jāizmanto vairāk enerģijas avotu. Mēs nevaram. A cost-effective energy transition, investors. Investoriem ir jāatgūst at uzticība tirgumu, tāpat ir vajadzīgs vairāk skaidrojumu par enerģijas kopienām, to trūks ziņojuma projektā. Ir jādefinē, kas ir vietējās enerģijas kopienas, eh, sadarbības tīklu un jānodrošina tas, lai enerģijas kopienām būtu vienoti spēles noteikumi, tiktu uzlabot caurskatāmību uh, enerģijas kopienām. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, thank you very much, kolēģi. Paldies, kolēģi. Un Tambarāno kungs. Viņš arī ir ēnu referents. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mēs piekrītam e, šim nolūkam padarīt e, tirgu vēl godīgāku, labāk funkcionējuši. Tas e, labāk mums palīdzēs panākt klimata mērķu īstenošanu un arī būs drošas piegādes. Es gribētu jums atgādināt dažas lietas. Mums vienmēr ir jāliek cilvēku pašā centrā, nevis tirgu. Tirgus ir tikai instruments lai nodrošinātu godīgu sociālo labumu sadali un arī, lai būtu vides un veselības labklājība līdzvērtīgi sadalīta visiem sabiedrības locekļiem. Mēs eh, nevaram uzskatīt, ka tirgus ir nav kaut kāda jauna dievišķā vērtība, mēs nevaram uzskatīt, ka tirgus ir kāda dievišķā sūtība, tīpaši tādā fundamentālā sektorā kā elektrība. Mēs uzskatām, ka ir jābūt pilnīgi korektiem, godīgiem apstākļiem pilnīgi visiem dalībniekiem, bet tas nozīmē arī, ka mums ir jā. Ja, atzīst, ka starp dažādiem iesaistītajiem ir dažādas situācijas un grūtības, un katrs dažādi liek savu ieguldījumu kopējā mērķa sasniegšanā, tad mēs nevaram lietot tādus unikāls kritērijus attiecinot to pret visiem. E, tradicionālie lielie ražotāji piedāvā dažādas stratēģijas. Viņi grib paturēt savas pozīcijas, lai pārējie būtu sliktākā pozīcijā, lai būtu dažādi šķēršļi, citiem piedalīties e, un lielie. Uh, cenšas arī palie, palēnināt um, šo pārēju uz atjaunījumiem resursiem un decentralizēto ražošanu. Un jādomā šeit par dažādiem iesaistītajiem, par maziem vidējiem, publisko administrāciju, patērētājiem. Tie visi ir spēlētāji šajā situācijā. Ir jādomā par labākiem sociāliem un ekonomiskiem apstākļiem attiecīgo teritoriju attīstībai. Līdz šim šīs lietas eh, nebija īpaši veiksmīgi risināts pagātnē, jo bija arī subsidijas šajā sektorā, un jaunajam tirgum būtu jārada mm, kompensācijas sistēmas, kur visiem iesaistītajiem būtu vienādi apstākļi. Mēs arī mācāmies no pagājušā gadsimta stratēģijām. Tirgus aspekti nebija ietvertie kalkulācijās, lai aprēķinātu sociālos un vīdes uh, aspektus. Mēs esam redzējuši arī sociālo nevienlīdzību, dēļ migrācijas, dēļ klimata pārmaiņām. Šīs te tendences vēl vairāk pastiprināsies. Vai jūs nevarētu runāt nedaudz lēnāk? Saka, priekšsēdēs mūsu tulki ir lieliski, bet nav uh, visvaroši. Jāatjaunojami resursi te arī mēs eh, redzam, ka varētu radīt tādu konkurentu nespēju, bet tomēr mm, ir arī tādi vajadzīgi un ir arī fundamentāls tehnoloģijas, kas ļauj arī ar atjaunajiem resursiem panākt gan klimata, gan politiskos mērķus. Uh, Un um, kolēģiem referentam gribētu atzīmēt, ka jūs kā, kā um, prioritāti rakstat par šo um, sādāls vai dispeču kapacitāti, tad, tad 10% CO2 izmešu pieaugums dēļ enerģijas ražošanas. Ja mēs aizmirsīsim par šo prioritāti, Eh, tad eh, tomēr jādomā par to, lai pārējie noteikumi eh, darbotos korekti. Nedrīkstētu sliktināt komisijas sākotnējo priekšlikumu, referentam pieprasot šo prioritāšu atcelšanu. Mēs gribam, lai būtu investīcijas, tās ir jāaizsargā. Ne visas investīcijas ir vienādas, arī šeit jāatcerās par kodolu investīcijām. Mums ir jāatcerās arī par mm, šīm atkāpēm, ko, ko ir devusi komisija noteiktam sektoram, bet eh, komisija saka, ka ir vēlēšanās atcelt administīvo slogu mazajiem grupējumiem un ģimenēm līdz ar šīm atkāpēm. Ja tiks atcelti, ja būs šie izņēmumi, tad tas atkal radīs šķēršļus mazo atjaunojumu resursu ražotājiem. Referenta kungs piedāvā arī neņemt vērā mazo energoiestāžu prioritāšu jautājumu, tad, kad ir runa par uh, balansēšanu. Kaut gan ir ziņojumā teikts, ka ir vēlēšanās uh, likvidēt diskriminācijas starp operatoriem. Mēs nepiekrītam kompensācijai dēļ šiem agregātoriem vai apkopotājiem. Uh, Mums ne, nedrīkstāt atkārtot um, pagātnes kļūdas, mēs nedrīkstam aizsargāt kaut ko nākotnē. Mums ir nākotnē jāsargā no pagātnes kļūdām. Paldies! Nīblers kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī gribētu pirmam kārtām pateikties mūsu kolēģim Kariņa kungam par šo ārkārtīgi labu uh, ziņojumu. Es domāju, ka tas, ko viņš ir iekļāvis, šā ziņā man tiešām ir ļoti labi, bet, protams, par dažiem jautājumiem vēl ir jāturpina runāt. Par trīs lietām runāsim. Pirmkārt, par kapacitātes mehānismiem, cevišķi 23. Punkt, pra, punkts 4. Es domāju, ka labāk būtu to svītrot, jo es šeit nelīdz galam saprotu, kāpēc būtu nepieciešams no vienas puses uh, sajaukt uh, šos mehānismus ar klimata uh, aizsardzību, bet ir arī citi aspekti. Es domāju, ka jau tas, kas šobrīd ir iekļauts, tas jau ir ļoti pozitīvi. Vēl viena lieta - 63. grozījums, kur atkal parādās šis priekšlikums. Tam es arī nevaru piekrist, tāpēc es labprāt gribētu mm, dzirdēt uh, par šo Eiropas izvērtējumu, par kapacitātes mehānismiem, vai tas ir nepieciešams. Arī tur man rodas problēmas, bet, kā jau teica, uh, man vēl ir nepieciešams turpināt uh, lasīt šo priekšlikumu. Otrais aspekts ir reģionālie operatīvie centri, Re Regional Operational Center, man tie nepatīk. Un tāpēc arī referenta priekšlikums pārveidot tos par koordinācijas centriem, tas ir ļoti labs priekšlikums. No komisijas priekšlikums tiešām nesapratu, kur šeit ir pievienotā vērtība, jo PSO jau darbojas reģionāla līmenī. Uh, un vai ir nepieciešama papildu struktūra, manuprāt, tas tikai sarežģīt lietas, un tāpēc arī priekšlikums, manuprāt, ir e, ļoti labs kompromiss, un mēs varētu to atbalstīt. Ir arī 13. punkts, par kuru, manuprāt, ir jārunā par šīm cenu zonām, bidding zones. Arī šeit priekšlikums, ko piedāvā Kariņa kungs, tas, ka tās dalība valstis kurām tas ir svarīgi, lai šīs dalība valstis censtos ierobežotā laika periodā varētu to izmantot. Es domāju, ka labāk būtu, ka Eiropas komisijai nav nekādu, nekādas teikšanas. Tāpēc es uzskatu, ka šī brīža priekšlikums ir ļoti labs. Paldies! Mm, thank you very much! Lielas paldies! Levandovska kungs. Thank you! Paldies! Eh, saskaņā ar Krišāņu teikto un arī citu eh, runātāju teikto, es atbalstu šos tirgus eh, orientēlu pieeju, no, kas tomēr dominē komisijas priekšlikumā, arī Krišāns uz to norādīja. Mans kritiskais komentārs ir saistīts ar, e, saistīts ar emisijām. E, šo te lietu ierosina komisija un referents atkārto 63. grozījums, tas ir, tad, tad es runāju par 550 gramiem CO2 uz 1 kilovatu stundu, un tas ir tāds līmenis, kas praktiski izslēdz lielāko daļu kapacitātes vienības manā tirgu no piedalīšanās nākotnes tirgu. Pārējais periodi arī nepalīdz. Tā visa rezultātā tā būs lielāks īpatvars tieši gāzes darbināmām iekārtām, un tas palielinās atkarību no gāzes iepirkumiem kaut kur no ārzemēm. Tas ir svarīgi ne tikai Polijai, bet arī citās vietās. Uh, tad um, parasti šī tāda kapacitāte tiek nodrošināta, tad rezultātā arī patērētājiem augstāk cena jāmaksā. Vai tas palīdzēs uh, risināt klimata pārmaiņu ietekmi. Mums ir ogļu, tīro ogļu tehnoloģija, kas arī ir galu galā iespējama. Paldies, kolēģi! Lopes kungs tālāk. Muchas gracias, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos apsveikt referentu par paveikto darbu, risinot vienu no visambiciozākajiem likumdošanas ietvariem. Tagad dažas piezīmes par kapacitātes mehānismu. Mēs zinām, ka mums ir nepieciešama atbalstas e, kapacitāte, izmantojot aizskar atjaunīgos līdzekļus, tāpēc nevar izmantot to kā iegānstu, lai atbalstītu piesārņojošus avotus. Otrkārt, manuprāt, ir kļūdaini svītrot atbalstu um, pie atjaunīgās enerģijas avotiem. E, šeit komisijas priekšpieeja e, ir konservatīva. Mums ir jāatbalsta gan mazās iekārtas, gan demonstrācija iekārtas kas nevar konkurēt tirgu, un jāseko tam, lai netiktu priorizēta elektrības ražošana no e, piesārņojošiem avotiem uz atjaunīgo rēķinu. Tāpat jāpaturprātā tas, cik svarīgi ir starp savienojumi e, kā būtisks aspekts, lai varētu attīstīt pilnībā integrētu iekšējo enerģijas tirgu. Mana valsts un Iberijas pusvala ir šāds izolācijas eh, paraugs. Tāpēc mums ir jādomā uh, par to, kā iedzīvotājiem likt labāk apzināties viņu uh, eh, neaizsargā, tam, uh, neaizsargātību, un mums ir jāparedz pasākumi, lai mazinātu energo nabadzību. Paldies, deputāti Tie Kastīģo. Paldies, priekšsētētāji. Es vēlos apsveikt Krišāni Kāriņu par viņu sagatavoto priekšlikumu. Un eh, esmu gandrīt, ka viņš ir pieturējies pie tirgus pieejas. Es Eh, vēlos turpināt Lopes Blanka sacīto, ka, lai to visu varētu nodrošināt, ir pietrūkst instrumentu, kas šādu attīstību uh, nodrošina. Ir problēma ne tikai ar Iberijas pussalu, bet problēma ar starp savienojumiem, lai varētu nodrošināt enerģijas plūsmu, kas garantētu to, ka uh, cenas netiek pakļautas lielai nestabil, nestabilitātei. Tāpēc ir ļoti labi, ka mēs atsakāmies no regulētām cenām, bet rodas problēma, ja nav starpsavienojumu. To pašu mēs varam attiecināt uz kapacitātes mekanismiem, kur ir jāņem vērā pro, problēma ar slikti savienotām valstīm. Manuprāt, ka problēma, pie kuras ir jāstrādā, ir tas, ka ir vajadzīgs kaut kāds formulējums, kas veicinātu starp savienojumu attīstību. Jo problēma, kur parādās, ka tad, kad divām valstīm vajadzētu būt starp savienotām, kurām būtu atšķirīgi enerģijas avoti un kurām nav vienādas intereses izmaksu peļņas ziņā, ir jādomā par vainu šo starp savienojumu veidošanu vai citā veidā, lai šajā paketē gan par pārvaldību runājot, gan citādi mēs meklētu risinājumus, kas ekonomiskā un efektīvā veidā starp savienojumu attīstību tajā līmenī, kur tādas, tāda ir reāli nepieciešama. Paldies, nākamais runājums. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēloties, vēlos pateikties Kariņa kungam par to, ka viņa darbs ir ļoti labs, koordinējums tiešām labi. Un paldies arī par to, ka jūs tagad nolēma to, ka uh, uh, centri tagad tiek saukt par sadarbības, jeb koordinācijas centriem. Ir svarīgi, lai tiešām darbs būtu saprātīgs. Es uzskatu, ka ir svarīgi saprast, ka ja ir kāda sistēma, kas labi darbojas, un ja mēs vēlamies šo sistēmu mainīt, bieži vien vienkārši sabrūk pilnīgi viss. Runājot par elektrības tirgu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs nepaļautos tikai uz tirgus spēkiem. Ir svarīgi, lai elektrība būtu pieejama pilnīgi visiem. Energo nabadzība ir ļoti būtiska problēma, un tā ir, tas ir politisks lēmums gan Baltijas valstīs, gan Polijā, gan arī citur Eiropā. Un vienmēr ir daudz dārgāk darīt kaut ko citu. Nu, piemēram, vilkt elektrības vadus un neprioritārās uh, prioritārās uh, nosūtīšanas trūkums. Manuprāt, tas nav pareizi, jo krīzes situācijā uh, ir jānosaka prioritātes. Piemēram, ja Balkānu valstīs ir uh, gāzes krīze, tad mūsu prioritāte ir apkure iedzīvotājiem. Tikai pēc tam mēs kurināsim uh, valsts, valdības ēkās un tā tālāk, un tad ir arī uh, citur. Un mēs saprotam, ka prioritāts ir vajadzīgs, līdz ar to šī prioritārā piešķiršana ir obligāta. Čehijā mēs likvidējām dažus lielus uzņēmumus, un um, ša, vienam no uzņēmumiem bija arī savi energocentri, un tagad notiek koordinēšana attiecībā uz energopiegādām, piegādēm, un uh, mēs saprotam, ka valdība nav atbildīga par to, lai enerģija tiktu saražota. Mums ir jāsaprot, kāda ir atšķirība par kapacitātes rezervi. Mums ir nepieciešama rezerve, piemēram, tādai valstī kā Vācija. Bet citām valstīm situācija ir savādāka. Vienmēr ir jābūt iespējai nodrošināt elektrības trūkumu, vai nu tādēļ, ka trūkst, piemēram, vēja enerģijas, solārās enerģijas vai kaut kā savādāk. Vācijā ir bijuši energo trūkumu, nu, piemēram, ja saule nespīd, tad solāra enerģija nav pieejama, ja, piemēram, kādā brīdī nepūš vējš, tad eh, no šī avota nevarēsim saņemt enerģiju. Tas ir skaidrs. Paldies! Digi, enerģija. Paldies! DG enerģija direktors, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu komentēt vispārīgi abus ziņojumus. Es pilnībā piekrītu Turmes kungam tad, tādā ziņā, ka abi ziņojumi tehniski ir ļoti labi uzrakstīti. Bet ne tikai tas, arī vis, visa šī pieeja, kas ir abā, abos ziņojumos, tā skaidri norāda, ka abi šie ziņojumi vairāk um, atbalsta um, patērētāju aizsardzību un labāku konkurenci. Un šai ziņā mēs pilnībā piekrītam šai pieejai, jo tas ir arī vadošais princips mūsu priekšlikumā. Un uh, mēs konstatējam, ka šeit eh, ir iespēja arī papildus risinājumiem. Un šeit eh, mēs gribētu runāt par šīm piedāvājumu zonām. Šeit ir ļoti labi grozījumi, jo te ir tiešām ņemta vērā tā lieta, ka piedāvājumu zonas konfigurācija ir ne tikai tehnisks vingrinājums, bet šeit ir arī politiska dimensija, un tāpēc es uzskatu, ka tas ir ļoti labs virziens. Uh, Vispirms dalībvalstīm ir iespēja vienoties par konfigurāciju, un ja tas nav iespējams, tad uh, to uh, atkal dara komisija. Mēs arī atbalstam šo te ideju attīstīt kapacitātes mehānismus, un es arī gribētu pasvītrot to, ko referents pats teica, ka viņš grib pastiprināt komisijas priekšlikumu, un tāpēc arī uh, grozījumi, kas tiek piedāvāti šobrīd, tie tiešām stiprina mūsu priekšlikumu vēl vairāk, uzlabo to. Bet ne, nav viss e, tik labi uztverams. Un te es gribētu runāt par reģionāliem operatīviem centriem. Uh, vai, kā saka referenta kungs, reģionālie sadarbības centri. Vispirms es gribētu pateikties referentam par to, ka viņš ir atradis pārreizo terminu, kā atrast eh, šo īsto vārdu, kā nosauktos tātad koordinācijas centri. Mums arī bija tāda vēlēšanās šo principu nostiprināt. Uh, Mēs izmantojām vārdu operatīvais centrs, un tas radīja tādu iespaidu, ka ne tikai individuālie pārvades operatori ar to nodarbojas, bet tagad rodas kaut kāds pavisam jauns struktūrs, kur būs tas reģionālais operatīvais centrs, un tas pārņems iepriekš minēto TSO funkciju. Un nekad mēs neesam to plānojuši šādā veidā, tāpēc mēs uzskatām, ka ar jauno terminu mēs esam pietuvojušies daudz tuvāk realitātei. Un otra problēma Mēs eh, jau esam runājuši arī par to, tātad tie ir uzdevumi. Mēs eh, esam izteikuši priekšlikumu un arī referentkungs tam sēkot, tātad mēs kopā jau runājām par šiem riska gatavības elementiem kas ir eh, izņemti, bet nu, es esmu teicis jau par to savas domas. Un tālāk paliek jautājums par lemjošām pilnvarām. Un te mēs es redzu kaut ko ziņojumu, kas eh, tiešām man uztrauc kā juristu. Mums ir atšķirības starp rekomendāciju, kur dalību valstīm ir iespēja atkāpties, un tad mums ir normālās rekomendācijas. Un es tiešām neredzu, kur ir tā atšķirība. Tāpēc es aicinātu referentu vēlreiz pārdomāt šo lietu, vai nevajadzētu teikt, ka šīs te divas funkcijas, kur ir rekomendācijas atkāpties drošības nolūkos, varbūt vajadzētu to saukt par lēmumu ar iespēju atkāp, izmantot atkāpi dēļ drošības apsvēruma, un visas pārējās ir vienkārši rekomendācijas, kas nav juridiski saistošas. Un šī prioritātes sūtījuma lieta. Un te es piekrītu Werneram Turmesam un Lopes kungam. Es eh, uzskatu, ka komisija ir panākusi labu līdzsvaru, varbūt eh, referents šeit ir mm, pagājies nedaudz par tālu. Un es gribētu šeit eh, atkārtot Turmes kunga teikto. Uz šo brīdi mums nav tādas pilnībā funkcionējuša tirgus situācijas. Tad referentkungs runāja par glabāšanu, te es piekrītu. Uh, bet eh, jautājums ir, kāpēc mums ir dažādi formulējumi, dažādi teksti izmantoti, lai raksturotu DSO uzglabāšanu un TSO. Eh, tātad eh, pārvērts transmisijas TSO formulam, manuprāt, jūs esat atradis pareizo formulu. Un šeit tiešām šeit ir kaut kas tāds DSO ziņā, ko tirgus nevar dot. Bet eh, TSO ir plašāk definēts, tā ir integrāla transmisijas un pārvades sistēmas sastāvdaļa, un to var interpretēt daudz plašāk. Tad daži komentāri par otro ziņojumu par direktīvu. Šeit mēs tiešām atbalstam referenta centienus palielināt patērētāju aizsardzību. Arī šī pāreja uz 25. gadu, tas ir labs datums, tur ir nepieciešami arī sagatavošana darbi, arī neatkarība, salīdzināšanas instrumenti, rēķinu informācija, tas viss ir skaidri, kaut kas tāds, ko mēs atbalstam. Tālāk regulētās cenas Un par regulētajām cenām es gribētu raidīt tādu brīdinājumu signālu, valstoties uz pieredzi. Komisija, enerģētikas ģenerāldirektorāts ir centies pārliecināt dalību valsts attiekties no regulētām cenām un jaunā sistēmā iesaistīties. Ko mēs darījām? Tā bija Bulgārija un Rumānija. Vispirms mēs izveidojam tādu robustu uh, sistēmu, lai aizsargātu vajag aizsargātus patērētājus, un pēc tam diskusijas par liberalizāciju tam sekoja. Tātad, ja jūs šādi rīkojam, tad jums nepieciešami sociālai tarifi pārējais periodā, jo jūs nevarat vienā dienā radīt kaut ko mm, tādu. Un tā ir tiešām sociālo politiku joma, radīt šo sistēmu kā jaunu sistēmu. Un tāpēc sociālie tarifi pārejas periodā ir ļoti efektīvs mehānisms šai ziņā. Tāpēc um, sociālie tarifi ir saistīti ar sociālās politikas mērķiem un tad liberalizāciju. Un um, tur mēs kungs, ka mums nevajadzētu regulēt cenas, bet gan uh, rezerves. Re Bet kādā veidā jūs sūtīsiet tirgus eh, signālus investoriem, ja jūs regulēsiet eh, šīs rezerves mārķins, jo mums ir arī viens mērķis, lai tirgus radītu investoriem pareizo signāls. Eh, reakcija uz pieprasījumu. Šeit diskusija bija ļoti interesanta. Es arī esam gājis te visam cauri, vai atbalstīt kompensāciju arī būtu pret to. Un galu galā, ko mēs esam esam izvēlējušies. Tātad nav kompensācija, bet nacionālais regulators drīkst un var, ja ir um, tāds pamatojums, um, var to paredzēt. Tagad referents to apgriež visu otrādi. Nav kompensācijas, ja vien nav mm, iemesli, kāpēc to nepiešķirt. Es eh, nesaprotu. Mm, uzskatu, ka mūsu izvēle nesniegt kompensāciju kā principu, jo, ja jūs apvēršat otrādi, kā tas ir ziņojumā, tad tas ir šķērslis eh, šiem apkopotājiem, agregatoriem ieiet tirgu, un tad mums nebūs vēlmi efekti no pat, mm, pieprasījuma vadīšanas puses, un tas nav vairs tik pievilcīgi visiem, kas piedalās. Eh, nu, tad tas arī viss. Principā es varētu teikt, ka te ir daudz ļoti interesants jauns idejas, arī daudz interesantu tādu notikumu un pavērsienu abos ziņojumos. Un komisija tiešām arī atbalsta visu šo kopējo struktūru un pieju, eh, ko ir izvēlējies ne, ne ziņotais šajā ziņojumā, ne tikai savos tekstos, bet arī pārējie deputāti to atbalstīja. Paldies! Thank you. Paldies, direktora kungs. Lūdzu, Krišjān. Jūs redzat, ka ziņojums ir lielisks. Lielāka daļa to te jau te, kolēģi jau to teica, bet dažas lietas būs jāpamaina jūsu fantastiskajā ziņojumā. Visi teica, sirsnīgi apsveic un lielisks ziņojums, bet tagad mainīsim. Ko jūs domājat par to? Nu jā, varētu teikt, lieliski komentāri, bet Nē, kad mēs paklausāmies uz komentāriem, uz priekšlikumiem, kā var uzlabot, tik tiešām varētu teikt, ka tas ir pretrunīgi. Es domāju, ka pirmā lieta, kas mums ir jāsaprot un jāizlemj, uh, ir tas, vai mēs vēlamies atbalstīt komisijas uh, virzienu un stiprināt to, respektīvi, lai uh, tirgus darbotos elektro jomā. Jo šobrīd mums nav Eiropas uh, elektrības tirgus, tāpēc, ka mums šobrīd ir vienkārši fragmentēts uh, tirgus. Piemēram, Spānijā ir daudz potenciāli izmantot atjaunīgo enerģiju, bet nav šobrīd uh, iespēja eksportēt, tāpēc, ka nav ar Franciju sasaistes. Francija ir pirms 30-40 gadiem izveidojusi ļoti labu uh, Uh, atomenerģijas uh, iespējas, uh, bet tur ir diezgan maza elastības iespēja. Tad varbūt varētu kaut ko darīt, varbūt kaut kādā brīdī Spānijas, Spānijas saule varētu būt lēta. Tas nozīmē, ka varbūt varētu izmantot šo iespēju. Tad ir Vācija. Lai arī kas un kā šobrīd starp ziemeļiem, kur saražots daudz, un dienvidiem, kur daudz patērēts, trūkst uh, elektrības tīklu. Un tieši tādēļ arī uh, skaidrs, ka varbūt ne visi cilvēki to gribētu, jo mēs šeit runājam ar, par augstsprieguma elektrolīnijām, bet elektrība nav tik viegli uzglabājama, un ar fiziku ir arī tāda lieta, ka uh, elektrība seko vismazākas pretestības ceļam. Līdz ar to tranzīts caur Polijā, Čehiju, caur Austriju un tad uz Dienvidu Vāciju. Tā, tas, protams, ir fakts. Bet tad rodas problēmas tām valstīm, kas e, reāli šo enerģiju tālāk nodod ar Poliju, varbūt kaut kas līdzīgs e, Francijai, Tur gan nav atomenerģija, bet tur ir uh, oga ražošana, uh, ogla elektrorūpniecība un elastība ir ļoti neliela, bet es varu teikt tā, ka komisija šobrīd mums parāda virzienu un mums no parlamenta būtu nepieciešams vir, pirmkārt pateikt, ka šis ir tas virziens. Ir skaidrs, ka mēs nemainīsim kaut ko uh, Uh, vienā dienā šeit runa ir par 20-30 gadu stratēģiju, bet investoriem ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kāds ir virziens. Un tāpēc arī par kapacitātes mehānismiem man nepatīk subsīdijas, uh, subsīdijas uh, gan oglēm, gan uh, atomenerģijai, bet tikpat lielā mērā man nepatīk subsīdijas uh, atjaunīgai enerģijai. Tā ir tā doma, ka mēs dodamies uz tirgus mehānismiem, atsakamies no subsīdijām. Jautājums ir, vai tas nekā retroaktīvi būs kaut kas jāmaina? Nē, bet varbūt dalībvalsts varētu paskatīties uz iespēju atpirkt līgumus. Nevis 50, 60 gadus uz priekšu vēl maksāt, bet varbūt šos līgumus atpirkt jau tagad. Tas ir virziens, kas mūs interesē, un, protams, par visiem jautājumiem mēs runāsim, mēs runāsim arī par prioritārām energopiegādēm. Ne visi piekrīt par 550. Jā, protams, arī šeit rodas zināmas problēmas tāda, tādiem reģioniem Eiropā, kur daudzi cilvēki strādā kā ogļraču, ogļrūpniecībām, varbūt mēs nevēlamies, lai tas tā būtu, bet tas ir dzīves fakts un par energonabadzību. Šeit ir divas pieejas, kas varētu izmantot no vienas puses subsidēt cenas. Tas nozīmē, ka mēs mazināsim cenas, bet var arī subsidēt cilvēkus. Mana doma ir tāda, ka labāk ir nekropļot tirgu ar uh, cenām, kas tiek uh, regulētas, bet labāk varbūt dot subsīdijas cilvēkiem, kuri, kuriem ir grūtības apmaksāt rēķinus. Uh, tad mana doma ir tāda, ka kropļojumi ir absolūti minimāli. Tāpēc arī labprāt turpināsim sadarbību. Tas prasīs laika, bet mēs tik tālu tiksim. Lielas paldies! Paldies, Krišjāna! Paldies par jūsu darbu, paldies arī visiem līdzreferentiem. Tiešām varam teikt, ka priekšā mums ir milzīgs un labs mērķis. Mums ir arī globālie tirgi, piemēram, kas ir saistīti ar gāzi, kas ir saistīti ar uh, jēlu naftu, bet tad mums ir nepieciešams arī e Eiropas elektrības uh, tirgus. Līdz 15. septembrim, 15. septembrim varēs iesniegt grozījumus. Un pēcpusdienā mēs tiekamies Jan 6Q2. Nevis šeit, bet 6Q2. Paldies jums visiem! Paldies arī tūkiem. Redziet, šoreiz mums sanāca ļoti precīzi. 12.30 pabeigt darbu. Paldies jums visiem! Thanks,